De heer president. Aber neue Stühle. Die Sitzung ist eröffnet. Guten Sākam šodien sēdi. Labrīt visiem. Pirmais darba kārtības punkts ir kopīgās debats enerģētika.